So the point of order is. Uh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Επαναλαμβάνεται η... Labdien, dāmas un kungi! Turpinām sēdes darbu. Un gribu norādīt, ka vakardienas sēdes protokols jau ir izdalīts. Gribu uzdot jautājumu, vai ir kādas piebildes par protokolu? Ja nē, tad līdz ar to protokols ir pieņemts. Un tagad došu vārdu Obermaiera kungam. Viņš lūdza uh, vārdu un vēl sastāties par reglamentu. Priekšstādājs kundze, šīs diskusijas, kas sekos, būtu ļoti svarīgas un nozīmīgas, bet gribu uzdot jautājumu par procedūru un lūdzu uh, sniegt man atbildi. Es, protams, saprotu, ka cilvēki ir aktīvi un vēlas izteikties pret akta nolīgumu, bet es gribu mm, lūgt noskaidrot, vai visos starp kārtības punktos ir atļauts ierasties ar viesiem un izdalīt uzskats materiālus. Es domāju, ka tas ir nozīmīgi lai, to noskaidrot, lai mēs nākotnē zinātu, kā mēs kā deputāti izturēsimies, vai mēs varam, piemēram, tādas apmeklētāju grupas eh, ievest, kas par kādu noteiktu tēmu grib uzstāties. Ja šo atbildi jūs man nevarat dot šodien, tad lūdzu paziņojiet man kādā piemērotā brīdī. Paldies! Paldies, jūsu piezīme ir uzklausīta. Eh, mana pirmā reakcija ir tāda, ka brošūru izdalīšana ārpus plenārsēdes nav saistība ar, saistīta ar problēmām. Mēs neesam nekādas problēmas redzējuši. Un par procedūru runājot, materiāla izdala ir mm, pieļaujama. Līdz ar to prezidijas uzskata, ka tā tiešām nav problēma, tas, ko jūs šeit pieminējāt. Bet vēl padziļināt izskatīsim šo jautājumu. Dāmas un kungi! Darba kārtība paredz